Eh, balsojums ir seans un direkt atrodams, un šīs sēdes eh, protokolā arī tas viss būs atzīmēts. Un tagad šodienas darbs saskaņā ar 137. Um, eh, reglamentu punktu, darba kārtība ir izdalīta, un ar politisko grupu vadītājiem saskaņā es ierosinu parlamentam Vikstrēms skundzes ziņojumu par uh, imunitātes aizsardzību. Kornelija Vadum Tudor eh, gadījumā mēs eh, balsošanā uzreiz tad iekļausim šo jautājumu. Līdz ar to tad esam arī savu darbu plānu apstiprinājuši. Dargie kolēģi, es norādu ar lielām bažām uz to, eh, kā mēs sekojam Bahreinas notikuma attīstībai. Uh, E, pretēji solījumiem reformas sākt spiediens uz cilvēktiesību aktivistiem pēdējo dienu gaitā ir pastiprināts Eiropas parlamenta vārdā. Es gribu karaļu valstī atgādināt tās pienākums e, godāt un ievērot cilvēktiesības. Uh, Eh, valsts ir eh, ratificējusi cilvēktiesību konvencijas, kas ir tiesisku morāli saistošas. Mēs prasam tūlītēji dialogu ar visu politisko spēku pārstāvjiem eh, valstī, kā arī vai zūnī izmeklēšanas komisija ir to prasījusi. Man arī lūdz norādīt to, ka arī Eģiptē situācija eh, joprojām ir ļoti saspringta. Nav akceptējama, ka vairāk kā gadu pēc diktatora Mubarak gāšanas cilvēktiesība aktīvisti, žurnālisti, eh, eh, blogeri un citi joprojām tiek iebiedēti procesu uzsākšana pret Zahma Ahmus, Saharov balvas laureāti ir tikai viens no daudziem piemēriem. Mēs kā Eiropas parlaments pastāvīgi būsim uh, E, to aizstāvi, kas Eģiptē vai citos pasaules reģionos aizstāv atvērtu, e, pluralistisku un tolerantu sabiedrību. E, mani arī lūdza šajā sakarā Venceslau Mansovu gadījumu ekvatoriālā Gvinējā pieminēt vārdā. Dāmas un kungi! Šodien mēs esam sērās par eh, vienu mūsu parlamenta godējām deputātu Miguel de Sagadura Kabran eh, Portaškungs, kurš 24. aprīlī tikai 50.